par tos, kuras nepaspēja atbildēt, ministrs kundze atbildēs rakstveidā. Paldies, ministrs kundze, divu paziņojumu 5. oktobrī 2009. 25. Aktība, 5. es atvainojos, eh, juridiskā komiteja paziņoja, ka eh, parlamentāra imunitāte Roberto Fiore, bijušā deputāta, eh, imunitātes atcelšana 2009 augustā eh, tiek eh, ne, nepie, nepieņemta vai neatzīta par tiesiski. Un no EPP un FD grupām es saņems vairākus eh, lūgumus parlament,